ziņojums, viņa nav klāt, tāpēc eh, pateikšu tikai to, ka par to balsojums būs trešdien. Šajā eh, ziņojumā ir runa par ANO cilvēktiesību padomas attīstību un es lomu šajā procesā. Tātad atkārtoju, balsojums par šo ziņojumu būs trešdien. Tagad uzreiz turpināsim ar eh, ziņojumu par publiskajām finansēm Eiropas Monetārajā Savienībā 2007. un 2008. gadā. Donāta Gortārdie, jums 4 minūtes, lūdzu. Prezidente, signora komisārija, kolēģi, kolēģi. Priekšsēdētāji, komisārs Kunz, cienījamie kolēģi. Tieši pirms gada mēs pieņēmām lēmumu sasaistīt 2007. gada un 2008. gada ziņojumu divu iemeslu eh, dēļ. Vispirms tāpēc, ka tas mums ļāva nogaidīt, un otrkārt tas mums ļāva ņemt vērā pārmaiņas. Savulaik mēs nezinājām, ka šīs pārmaiņas būs tik dziļas, bet mēs jau esam pārliecinājušies par to, ka šās te ziņojums, kas ir par diviem gadiem, ir daudz pilnīgāks nekā tāds, kas tiek sastādīts par vienu gadu. Un, uh, ziņojums, par kur mēs balsosim rīt, tika regulāri atjaunots. Protams, tajā tika tik ņemt vērā arī ekonomiskā un finanšu krīze. Mums e, atliek vien padomāt par e, tiem finanšu līdzekļiem, kas tiek veltīti banku izglābšanai, tāpat arī e, dažādām rūpniecības nozarēm un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad tas viss ir Eiropas Savienības dalībvalstu un institūciju rokās, bet mums nevajadzētu uh, izvairīties no mūsu saistībām attiecībā uz nākamām uh, paudzēm. Šajā ziņojumā mēs vispirms analizējām situāciju un pēc tam runājām par to, kāda varētu būt mūsu atbildes reakcija uz pašreizējo krīzi. Uh, sabiedriskajam finansējumam ir jābūt uh, kvalitatīvam, mums ir jāņem vērā arī Eiropas uh, sociālais modelis, mums ir jāpaplašina nodokļu bāze, neskarot uh, proporcionalitātes principu, un mums ir jādomā par tiem, kas ir, kurus šīs krīzes skar visvairāk. Jāņem vērā un jāpievērš īpaša uzmanība politikai, kur mēs īstenojam jāņem vērā arī iedzīvotāji uh, novecošanās, tātad demografiskās izmaiņas. Veiksmīga metode ir uh, general budgeting, kur piedāvā Eiropas parlaments jau pirms laba laika. Tas piedāvātu lielāku caurskatāmību un iespēju arī labāk salīdzināt Tas palīdzētu mums arī labāk izprast, kāda ir situācija dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mums šobrīd ir jārīkojas apņēmīgi. Mums ir jācenšas izvairīties no pagātnē pieļauto kļūdu atkārtošanas. Šai krīzei ir jāveicina jauna attīstības modeļa izveidošana, kas no, so, no sociālā viedokļa un arī no ekonomiskā viedokļa būtu ilgspējīga. Mums ir jādomā par pa patiesu pārvaldību, kas būtu pret šo cikliskumu vērsta. Mums ir uh, arī jānostiprina cīņa pret izvairošanos no nodokļu maksāšanas, tas jādara arī nacionālā līmenī. Uh, Mums ir jāņem vērā arī, kādas saks tas viss atstāj uz konkurenci, uz iekšējo tirgu. Ir jāgarantē uzraudzība un visiem spēkiem jācīnās pret negatīvām sekām. Un stabilitātes un izaugsmas pakts to mums varētu sniegt. Mums ir jāstrādā pie makroekonomiskās politikas pie finanšu politikas un jāizmanto tādi instrumenti kā, piemēram, Eirobond. Īpaši uzmanība ir jāvērš arī uz uh, apakšnacionālo uh, līmeni. Lielākā daļa politisko grupu piekrīt šai pieejai, un es ceru, ka tas mums uh, to cerību, rezult, cerību attiecībā uz balsojuma rezultātiem rīt. Paldies! Tagad vārds komisārai Lūdzu. Priekšsēdētāji, komisija priecājas par Gotardi ziņojumu, un tā tēma saskana diviem agrākajiem komisijas ziņojumiem par publiskajām finansēm, kas iznāca 2007. un 2008. gadā. Komisija piekrīt grozījumiem ko piedāvā autore šajā janvāra ziņojumā. Stabilitātes pakts līdz šim ir darbojies tā, kā mēs gaidījām, un dalībvalstis ir pielikušas lielus pūliņus, lai izpildītu asad, um, stabilitātes pakta nosacījumus. Un tāpat ir izmantoti tādi profilaktiski pasākumi un arī ieviešanā īpašu problēmu nav bijis, bet šajā ziņojumā ir runa par visai bēdīgajām prognozēm publiskajā finansējumā Eiropas Savienībā 2009. gadā. Kopējās ekonomiskās prognoze 2010. gadam arī neko labu nesola, tāpēc Eiropas komisija piekrīt parlamentam, ka ir jāizmanto nodokļu politikas līdzekļi vislabākajā iespējamā veidā. Un nodokļu politikai tomēr būtu jābūt samērīgai, bez pārspīlējumiem. Komisija piekrīt ziņojuma autorei par publiskajām finansēm un turpinās uzsvēra to, ka publiskajā finansējumā ir vajadzīgi uzlabojumi. Eiropas komisija 2009. gada rudenī nāks klajā ar priekšlikumiem, cita starpā arī par valstu pub par publiskajām finansēm, par izdevumiem, kura politikā ir jā, jā, jāņem vērā Lisabonas stratēģija. Un ir jāizmanto Eiropas Savienības padomas izstrādātie ieteikumi, lai šajā attīstības procesā varētu ņemt vērā visus vajadzīgos svarīgos aspektus. Paldies! Paldies! Un uh, tagad turpināsim ar direktīvas 2005-29 EK kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgu attiecībā pret patērētājiem un direktīvas 2006 114 eh, e kā par maldinošanu salīdzinošu reklāmu transponēšanu īstenot.